So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie draugi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim mūsu uzklausīšanu. Laipni lūdzam mūsu ekspertus, ko uzaicinājām uzstāties šodienas uzklausīšanā. Paldies Itre komitejas vārdā par to, ka piekritāt piedalīties uzklausīšanām šodien. Otrkārt, esmu ļoti priecīgs, ka varu sveikt arī Klausu Dītru Borhartu, kas ir DG enerģētikas eh, di B direktorāta direktors. Um, došu viņam vārdu tūlīt pat arī ievadrunai un atgādināšu, eh, ka gazas tirgus uzklausīšanu plānojam martā. Uh, bet eh, to pārcēlu uz priekšu, ņemot vērā ITERE komitejas darbus, pārskatot gāzes direktīvu. Līdz ar to mēs eh, arī koncentrēsimies eh, uz noteikumiem par trešo valstu cauruļvadiem, par ko arī gaidāmas diskusijas komitejā. Esam uzaicinājuši gan akadēmiķus, no, gan privātā sektora pārstāvis, gan ekspertus, un runāsim uh, par uh, iekšējo gāzes tirgu, uh, gāzes piegāžu drošību un direktīvas pārskatīšanu. Nu, mums ir divi ar pus stundas mūsu uzklausīšanai no pustrījiem līdz pulksten 17. pēcpusdienām. Aicināšu ekspertus neizteikties garāk par desmit minūtēm labāk eh, atvēlēt vairāk laika diskusijai pēc tam. Uzklausīšana tika sadalīta trijās daļās. Sākumā komisija teiks ievadvārdu, eh, pēc tam uzstāsies četri, četru ekspertu panelis, ko uzaicinājām izteikties par eh, iespējamām problēmām pārskatot uh, Eiropas Savienības iekšēju enerģētikas tirgu un energo piegāžu drošību. Un pēc tam sekos atbilžu un, tas ir jautājumu, un atbilžu rauns ar parlamentāriešiem. Daži vārdi arī no manas puses sākumā. Esmu referents pie šīs direktīvas un uzņemos pilnu atbildību par sagatavošanās darbībām un par visu, ko ITRA komiteja izstrādās šajā sakarā. Runājot par gazas projektiem Eiropas Savienībā, par cauruļvadiem, ko izmantojam kopīgi trešām valstīm, jāņem vērā divas pamatlietas. Visu pirms juridiski aspekti vai eh, šis projekts atbilst eh, Eiropas Savienības likumdošanai. Lai tā saprast, nepieciešama pilnīgi juridiskā noteiktība un konsekvence. Skatot šī brīža likumdošanu, tas ir pirms nosacījums mūsu enerģētikas drošībai un neatkarībai. Tas ir tikpat svarīgi drošībai un uh, godīgas konkurences nodrošināšanai Eiropas Savienībā un uh, tirgus dalībniekiem. Tad arī ilgtermiņa mm, investīcijām jābūt drošam paredzamam. Tie ir pamata elementi, lai mums būtu taisnīgs un atbildīgs uh, gāzes iekšējais tirgus. Um, protams, um, Ne jau pirmo reizi tas notiek, ne pirmo reizi noteikumi tiek piemērot, lai izveidotu vienoto tirgu Eiropas Savienības teritorijā. Nu, tas nozīmē teritoriāliem ūdeņiem un uh, ekskluzīvām ekonomiskajām zonām. Un Par to arī ir komisijas priekšlikums pārskatot gāzes direktīvu. Mēs paplašinām Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu, īpaši trešās enerģetikas pakotnes piemērošanu, TSO nodalīšanu, trešo pušu piekļuvas iespējas un tā tālāk attiecībā uz visiem cauruļvadiem, kas Eiropas Savienības teritorijas aizta trešām valstīm. Un tieši par to vēlamies arī parunāt šīs dienas uzklausīšanas ietvaros. Bet ir arī otrais aspekts, kas ir politisks. Vai projekts atbilst mūsu enerģētikas savienības strateģiskiem mērķiem? Solidaritātes princips, piegāžu ceļu daudzveidošana, paši piegādātāji, tīkli, kā šī pārskatīšana ietekmēs Eiropas Savienības dalību valstu tirgus, savienību kā tādu politisks jautājums. Mums plenārsēdē notikušas vairākas diskusijas par šo tēmu, lielākoties politiskas. Un lielais vairums deputātu vienmēr ir piekritis, ka projekti, kas nav saskaņā ar piegāžu drošību Eiropas Savienībā, nav jāatbalsta. Nu, ļoti skaidri tika nodefinēti uh, šie šķēršļi pēc katras diskusijas uh, mums bija vesels saraksts. Un uh, tad arī četras politiskās grupas parlamentā regulāri organizē uzklausīšanas eh, nu, kopīgi vienu konsorciju, un tur izskanēja tas pats. Tātad mūsu direktīva skar juridiskus aspektus, bet eh, dažreiz grūti izvairīties no politiskām niansēm. Bet uh, vēlreiz uh, teikšu, ka mēs šodien koncentrējāmies lielākoties uz juridiskiem aspektiem un runājot par trešās enerģētikas pakotnes eh, īstenošanu, mm, mēs te saskatām pozitīvu ietekmi uz eh, to, kā darbojas mūsu enerģētikas tirgus Eiropas Savienībā. Tātad diskutēsim par to, kā šo situāciju vēl vairāk var uzlabot, paplašinot uh, pakotnes nosacījumus uz visu infrastruktūru, gāzes infrastruktūru, kas saistē Eiropas Savienību trešām valstīm. Nu, mēs zinām, ka no šīs skata punkta mums ir divas lietas uh, - cauruļvadi, kas jau eksistē, un cauruļvadi, kas tiek būvēti vai kas uh, uh tiks uzbūvēti nākotnē. Tā tad arī šeit varam niansēt mūsu diskusijas, izceļoties uz šos eh, jau esošos cauruļvadus un tos, kas eh, vēl tikai tiek gatavoti, jo te pieeja jābūt atšķirīgai. Tātad daži vārdi sākumā no manas puses. Jūs varbūt redzat, es eh, neko neteicu pār vai pret risinājumiem, kas um, tiek piedāvāti attiecībā uz um, mūsu uzklausīšanas um, vispārīgu tēmu. Es tomēr esmu atbildīgs par šo uzklausīšanu, ne tikai kā vadītājs, bet arī kā referents. Un tagad došu vārdu Borharta kungam, uh, kas ir DG enerģētikas uh, uh, direktors. Uh, jo viņš uzstāsies ar ievadrunu un pastāstīs uh, par pārskatīšanas um, um, fonu, sniegs vairāk informācijas un dažus argumentus, kas ir komisijai. Jā, liels paldies uh, priekšsēdētāji. Es uh, uh neesmu eksperts, tā kā labi, ka jūs mani nepieskaitījāt ekspertu panelim. Es uh, esmu uh, vienkārši ierēdnis un uh, Eh, tieši no šīs skatu punkta tad eh, pastāstīšu par to, ko mēs šeit ierosinām un kāpēc. Mēģināšu to darīt īsi un kodolīgi. Visu pirms eh, mērķi mūsu priekšlikumā. Grozot gāzes direktīvu, mēs vēlamies vairāk tiesiskās noteiktības par piemērojumiem noteikumiem, cauruļvadiem. vadiem kas uh, uz Eiropas Savienību ved no trešām valstīm. Un tas ir svarīgi visiem uh, interesētajām pusēm - investoriem, gāzes infrastruktūras operatoriem, bet arī tirgus dalībniekiem. Mūsu grozītais priekšlikums precizē regulatīvo ietvaru, ņemot vērā dažādas prakses un interpretācijas, kas uh, pastāv un kas nāca dienas gaismā, diskutējot par šī brīža situāciju, runājot īpaši par Nord Stream 2 cauruļvada uh, būvdarbiem. Principā mēs te cenšamies nodrošināt to, ka uh, gāzes pārvades uh, līnijām, kas savieno divas valstis, jāatbilst tām pašām prasībām, uh, ko piemērojam cauruļvadiem, kas ienāk ES teritorijā no trešām valstīm. Tātad importēj, importējami cauruļvadi un iekšējie cauruļvadi jānodrošina vienlīdzīga izturēšanās. Un visi cauruļvadi operēs piemērojot uh, caurskatāmības kritērijus, piekļuvas kritērijus visiem operatoriem un efektivitātes kritēriju. Ņemot vērā to, ka ļoti daudz gāzes tiek importēts, šis imports ļoti ietekmē situāciju enerģētikas tirgu, starptautisko tirgu, tieši vai netieši galu galā to apgādā importa cauruļvadi. Uh, Līdz ar to problēmas, kas mums uh, rodas Eiropas Savienībā trešām pusēm, ir uh, piekļuve, uh, regulatīva, uzraudzība. Un tas viss ļoti ietekmē šo sākuma posma pārvades tīklu. Tas savukārt sekmē dārgākas cenas patērētājiem un uh, samazina piegāžu drošību. Ja uh, būs neierobežota piekļuve importa cauruļvadiem, ja Eiropas Savienībā vispār nebūs noteikumu, varētu radīt situāciju, kur uh, gāzes sākuma posma pārvades cauruļvadu tīkla operatoriem dominējoša pozīcija, un viņi tad var ļaunprātīgi izmantot tirgus situāciju. Tātad šāds ir konteksts turpmākai priekšlikuma izskatīšanai. Protams, juridiskais pamatojums ir LSD 194. pants gāzes direktīvā. Tiek noteikti skaidri noteikumi gāzes cauruļvadu darbībai Eiropas Savienības iekšēnē un uz robežām. Un runājot par 194. tas ir labs pamats iekšienas cauruļvadiem, tātad to pašu pantu var piemērot arī pierobežas cauruļvadiem. Trīs piezīmes par juridisko pamatojumu un juridisko kontroli. Vispirms ES likumdošanas piemērošana, kā tā paredzēta priekšlikumā, ir stingri jālimitē uz Eiropas Savienības jurisdikciju. Šī jurisdikcija saskaņā komisijas viedokli aptver teritoriālos ūdeņus, un ekskluzīvās ekonomiskās zonas dalību valstīs, bet mums ir skaidrs, mums nav ekstrateritoriālās uh, Eiropas Savienības likumdošanas uh, piemērošanas, kas būtu paredzēta mūsu priekšlikumā. Otrais arguments, ko bieži ceļ pret uh, mums. Saskaņā ar 194.2 Mēs te neiejaucamies dalību valstu kompetencē uh, lemt par enerģētikas miksu, uh, izmantot, izmantoja, izmantot dažādus resursus, kombinēt šos resursus, noteikt resursu īpatsvaru miksam, neko šeit mēs nediktējam dalību valstīm. Turklāt mēs uh, neaizliedzam neko būvēt, arī Nord Stream 2 cauruļvadu. Noslēgumā komisijas priekšlikums papildina Nord Stream 2 mandātu, ko komisija pieprasījusi no padomas un ir saņēmusi, jo mēs uzskatām, ka mandāts var būt noderīgs instruments, lai um, likvidētu šķēršļus, uh, kas ir raksturīgi dažādiem cauruļvadiem, īpaši cauruļvadam. Uh, nākot no trešās valsts, jo tad tiek piemērota trešās valsts likumdošana, tad um, jūras likumdošana un tikai pēc tam Eiropas Savienības likumdošana. Un ja rodas likumdošana konflikts, tad mēs uzskatām, ka būtu jārisina sarunas, lai uh, kopīgiem spēkiem vienotos par stabilu uh, pārvaldi šim cauruļvadam. Un tagad eh, vēlos pieskarties trim tematiskiem pīlāriem. Pirmkārt, eh, galvenie izšķirīgie elementi priekšlikumā. Šie galvenie elementi kas jātiecina uz caruļvadiem no trešām valstīm uz Eiropas Savienību, nodalīšana, trešo valstu piekļuve, eh, regulēšana, tarifi, transparences prasības un iespēja piemērot eh, atkāpes četriem minētajiem principiem. Ja mēs runājam par nodalīšanu un trešo eh, pušu piekļuvi par šiem diviem principiem, ar to uzskatām eh, varēsim uzlabot um, gāzes sākuma posma pārvades cauruļvadu tīklu konkurēt spēju un uzlabot arī piegāžu drošību. Ja šādas pārskatāmības nebūs, tas var apdraudēt piegāžu drošību. Tāpēc um, svarīgi nodrošināt, ka informācija par operācijām un uh, tehnisko apkopi attiecīgiem tīkliem tiek uh, iz, novadīta tirgus dalībniekiem un kompetentiem iestādēm. Eiropas Savienībā visi cauruļvadi no trešām valstīm var uh, pieprasīt uh, atkāpi no nodalīšanas trešo pušu piekļuvas uh, vai regulētiem tarifiem saskaņā ar 36. pantu gāzes direktīvām, izpildot kritērijus šajā pantā. Tur ir rakstīts, uh, ka cauruļvāda darbība negatīvi neietekmēs konkurētspēju, nepasliktinās iekšē tirgus funkcionēšanu un neapdraudēs um, ES piegāžu drošību. Tātad priekšlikums pēc būtības rada priekšnosacījumus, lai ļautu Eiropas patērētājiem gūt labumus no uh, labākas, uh, labākiem konkurences apstākļiem Eiropas Savienībā, un uh, viņiem būs arī labāka drošība garantēta attiecībā uz gāzes piegādēm. Otrais pīlārs skar atkāpes esošiem cauruļvadiem. Kāpēc tur ir paredzētas atkāpes cauruļvadiem, kas jau darbojas no un uz trešām valstīm? Ir eh, tiesiskā nenoteiktība, jo pagātnē ir bijušas uh, diverģentas interpretācijas par šiem noteikumiem. 36. Eh, pantā paredzēta šīs atkāpes, kas gan netiek piemērotas esošai infrastruktūrai. Un jāņem vērā, ka esošie cauruļvadi jau ir nosakti ar starpvaldību līgumiem vai līguma attiecībām, ko nevar tik viegli pielāgot mūsu likumdošanai. Tāpēc arī ir paredzētas šīs atkāpes. Atkāpes piešķiršana ir dalību valstu unilaterāla izvēle. Saskaņā priekšlikumu tas nepieprasa nekāda veida vienošanos ar trešo valsti vai trešās valsts aktīvo lomu vai komisijas piekrišanu. Šis ir nacionālais lēmums un uh, notiek saskaņā nacionālo likumdošanu. Atkāpes iespēja tiek uh, uh ierobežota uz esošiem cauruļvādiem, ko mēs iedalām mm, kategorijās. Tātad vai nu cauruļvādi, kas tika uzbūvēti mm, pirms uh, gazas direktīvas uh, stāšanās spēkā. Principā valstis te var atkā, pieprasīt atkāpi no pamatprasībām, no uh, tarifiem, no garantētas pieejas, piekļuves un no nodalīšanas. Un tās to var darīt, izmantojot 36. pantu. Tātad uh, nekaitējot konkurencei, nekaitējot iekšējai tirgus funkcionēšanai, nekaitējot uh, piegāžu drošībai. Nav paredzēts arī laika, tāds pilnīgi noteikts laika limits, bet eh, jāpamato atkāpes ilgums, un tas, tas jāpiesaista noteiktam projektam amortizācijas periods, līguma ilgums vai arī IGA Uh, ilgums. Un, principā, komisija tāda praksa, ka šis periods ir 25 gadi. Pagarināšana. Tieši tur nav ierakstīta pagarināšanas iespēja, bet nav arī izslēgta automātiski. To var pieprasīt un iegūt, bet uh, pamatotā veidā. Kādas ir sakas dalībvalstīm? Jo šeit dalībvalstīm bija bažas, bet uzsveršu dalību valstīm būs eh, elastīgums, eh, lai paturētu eh, savas importa nosacījumus cauruļu vadiem trešām valstīm, pieprasot atkāpes uz vienu gadu pirms notiek šī priekšlikumā transponēšana, gāzes direktīvas noteikumi šiem cauruļvadiem taču ne, nebūs piemērojami, ja atkāp piešķir uz šo laiku. Dalība valstis, ko atkāpi izmanto, tām nav nepieciešams uh, risināt sarunas par līgumiem vai IGA. Nākamais punkts ir konsultācijas ar kompetentiem iestādēm. Mūsu sistēmā jau darbojas konsultācijas, un tagad um, mēs varam paplašināt šo sistēmu, teiksim, piesaistot trešo valstu enerģetikas ministrijas un tam līdzīgi. Bet ko nozīmē konsultācijas? Konsultāciju ietvaros šim uh, iestādēm jādod iespēja izteikties par regulatīvām lietām, kas saistītas ar cauruļvadiem, cauruļvadu uh, pārvaldīšanu. Ja atbilde netiek saņemta, nu, tad uh, inicējoša valsts var darīt to, ko tā ir ierosinājusi. Pirms uh, noslēgt šo ievadrunu, te izskanēja, ka nebija sagatavots ietekmes novērtējums, bet tam bija labi iemesli. Komisijai, komisijas uh, uzskata, tas, ko mēs te darām, mēs precizējam esošo likumdošanu, nevis veidojam jaunu. Tas tagad um, tā arī ierakstīts direktīvā. Uh, pirms um, Mums vispār bija tādi cauruļvadi, kas, uh, uh, kas tika aplūkoti direktīvām. Bet uh, decembrī un janvārī četru nedēļu laikā mēs novadījām publiskās konsultācijas, saņēmām 34 komentārus, 22 komentētāji, 65% no komentāriem bija ļoti kritiski un 35% komentāru bija diezgan pozitīvi. Man tas eh, nešķiet eh, pārsteidzoši, jo mēs runājam par konkrētu cauruļvadu projektu, par, proti Elefants eh, telpā Nord Stream 2 projekts, un tāpēc nevajadzētu publisko konsultāciju iznākumu pārvērtēt. Noslēgumā šis īsais pārskats par to, kāds ir priekšlikumā fonds un kas ir uh, ierakstīts priekšlikumam, pierāda, neskatoties uz to, ka priekšlikums tiek ļoti politizēts, tomēr kļuva skaidrs, ka komisija savā priekšlikumā dara savu darbu, kā ierasti. Komisija ir uh, uh līgumu sargs un skatās, lai likumdošana tiktu piemērota korektā veidā, ja konstatējamas eh, tādas neskaidrības vai eh, atšķirīgas interpretācijas, mums jāiejaucas, ko mēs arī esam izdarījuši. No. Jā, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu skaidra arī komisijas pieeja visai šai te idejai un tā tālāk. Tagad vēlētos jautāt atkārtot ļoti lūgt, tā tad nerunāt ekspertiem ilgāk par desmit minūtēm, jo mēs vēlamies eh, atstāt laiku diskusijām, jautājumiem, atbildēm. Vispirms, eh, Pīstēlīkungs, eh, jūs esat mūsu bijušais kolēģis laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam, un esat arī Itālijas parlamenta deputāts bijis pirms tam. Un arī tagad, un esat arī uh, starptautisko attiecību institūta pārstāvis un uh, viceprezidents kopš 2017. gada aprīļa. Un pārstāvat arī ECFR. Lūdzu, vārds jums. Good afternoon, ladies and gentlemen, and... Uh, uh, Labdien, dāmas un kungi! Vispirms vēlos pateikties komitejai un priekšsēdētājiem par to, ka uzaicinājāt mūsu šo svarīgo sarunu par gāzes direktīvu. Nu, ko es gribu darīt nākamajās desmit minūtēs? Dot jums tādu divpusēju ieskatu un uh, sniegt tādu ieskatu gan no juridiskā, gan no tirgus viedokļa. Un tā kā mēs esam itāļi, un pārstāvam vienu no enerģijas ieejas punktiem uh, Eiropā, un mēs varbūt vairāk gribam runāt par esošajiem uh, eh, cauruļvadiem. Un uh, mūsu uh, gāzes, nafts un gāzes kompānija bija no lielākajām pasaulē. Mēs esam um, aktīvi 70 valstīs uh, pasaulē, un mums ir īpaša loma gan Itālijas, gan Eiropas Savienības tirgū. Mēs pārdodam vairāk par 75 miljardiem kubikmetru gadā, un uh, Itālijā arī pārdodam gana daudz. Nu, mēģinu es te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 Es te redzu dažas, dažas sekundes, tā tad varbūt eh, varēšu eh, runāt ilgāk. Nu, lūk, mēs esam kā tāda neliela laboratorija. Mums ir vajadzīga enerģija, daudz viet mūsu rūpniecībā, bet mēs arī um, īstenojam Parīzes klimata uh, Eh, nolīgumu, mēs cenšamies ievērot likumus eh, un nodrošināt to, eh, lai mēs tiešām neciestu no viena piegādātāja, nebūtu atkarīgi no viena piegādātāja. Mums ienāk divi cauruļvādi no dienvidiem, no Alžīrijas un Lībijas, un tie ir savienoti ar um, Ziemeļjūras sistēmu un Krievijas cauruļvadu sistēmu. Un um, arī dabas gāzei ir uh, šādi savienojumi. Bet jautājums, kādas ir kopumā stāvoklis gāzes tirgo Eiropas Savienībā? Uh, nu, jāsaka, gāzei ir liela nozīme. Tā silda uh, mūsu mājokļus, uh, baro industriju un mm, atbalsta arī atjaunīgo enerģiju izmantošanas uh, palielināšanu. Un 2016. gadā skaņā ar Vudu Makenziju datiem sastādīja 465 miljonus no um, kubikmetru no globālā patēriņa. Būtībā mēs esam labā situācijā attiecībā uz diversifikācijas potenciālu. Eiropas pašmāju uh, produkcija uh, pieaug, 30 miljārdi uh, gan ir samazinājums no 15 līdz 17 gada, bet eh, imports ir pieaudzis, un šīs tendences gan nevar uzskatīt ne par pārsteigumu, nedz arī par apdraudējumu. Pēdējās desmitgadēs Eiropa ir spējusi nodrošināt piegādes drošību vislielākajā mērā, gan no likumdošanas, gan no tirgus apstākļu viedokļa. Vēlos atgādināt, ka eh, gāzes regulas pārsk desenā pārskatīšana, eh, kas eh, pārstāv sarežģītu sistēmu sarežģītajā kontinentā, ir neviennozīmīgs tiesību akts, bet no tirgus viedokļa mm, kopējā kapacitāte ir 210 miljārdi kubikmetru, un tās tiek izmantota tikai pa 44% no um, kapacitātes. Importa infrastruktūra ar uh, kopējo kapacitāti 465 miljārdi uh, tālu pārsniedz uh, patēriņu pieprasījumu. Tā kā mums ir uh, brīvas jaudas, kas uh, uh, faktiski ir trīs uh, reiz tik daudz, cik patērē uh, Vācijas tirgus. E ja mēs skatāmies uz 28 dalību valstu gāzes piegāžu miksu, tad e, Eiropas pašas e, saražotās gāzes daudzums samazinās. Importētā gāze sastāda 63%. Un ja mēs domājam par gāzes importu no Krievijas, tad mums šķiet, ka Krievija ir vienīgais piegādātājs. Bet tā nav tiesa, jo Eiropā ir pieejami citi maršruti, piemēram, no Āfrikas caur Lībiju uz Itāliju, un ir arī esošie cauruļvādi. Un tie, starp citu, sastāda pusi no mūsu importa apjoma un nodrošina Eiropas ap, energoapgādes drošību. Uh, un mēs nepietiekami izmantojam uh, Eiropas pašas gāzes eh, kapacitāti, bet ir svarīgi pasvītrot, ka esošā dabas gāzes infrastruktūra pasargā Eiropu uh, no uh, monopolistiskas pieejas un nekontrolēta ceļu, cenu kāpumu. Un uh, Eiropa Eiropas pašas dabasgāzes cena šobrīd ir konkurētspējīga. Ja mēs runājam par um, sašķidrināto dabas gāzi, tad tā gūst ar vien lielāku nozīmi tirgu un uh, palielinās tās imports gan no Austrālijas, gan no ASV. Mm, bet uh, uz šo brīdi tikai 15% no globālās tirniecības eh, piekrīt Eiropai, jo eh, sašķirināto gāzi galvenokārt vērk Āzijas valsts. Eh, kas daudz jūs esat runājuši par to, ka poten, dzirdējuši par to, ka potenciāli ASV sašķirinātā gāze varētu nākt uz Eiropu. Bet, nu, ņemot vērā pašreizējo ASV administrāciju un tās rīcību, grūti ir kaut ko prognozēt. Taču ir iespēja nākotnē pirkt lētāku LNG no uh, ASV, ņemot vērā lētāku transportēšanas. Uh, lētāks transportēšanas izved, um, izdevums, un tas varētu radīt uh, potenciālu konkurenci ar tradicionālajiem piegādātājiem. Un šobrīd tikai eh, nedaudz uh, ASV gāzes nāk uz Eiropu, jo, jo LNG galvenokārt nonāk uh, Āzijā. Uh, un jūs redzat uh, cēnu uh, starpības starp Eiropas uh, un um, Āzijas cenām. Gāzes tirgus uh, faktiski mm, balstās galvenokārt, vai tās regulē tirgus cenas daudz vairāk nekā politika. Gāzes maršruts nodrošina piegāžu dažādošanas iespējas pēdējās desmitgadēs, un mums ir jāturpina šīs tendences uh, attīstīt, koncentrēties uz stabilitāti, kā doktors Boršāts sacīja pirms uh, manis un jāraugās, vai direktīva kompensētu uh, attiecīgos riskus un dotu uh, labumu Eiropai. Alžīrijas gadījumā pastāv komerciāls un uh, juridisks risks, kā esošās normas mainīsies, un mēs pašlaik pār runājam līgumus, Uh, lai novērstu juridisko nenoteiktību. Un uh, gāzes uh, šašķidināšanas iekārtas, ko mēs esam izvietojuši Alžīrijā, nestrādā tikai Alžīrijai vien, bet tās ir domātas arī piegādēm uz Eiropu. Lībija. Līb, ar Lībiju ir saistīts ģeopolitisks risks, un arī šeit mēs uh, vedam sarunas ar Lībijas uh, pusi, bet tas ir ļoti grūti ņemot vērā sarežģīto situāciju uh, Lībijā. Un uh, diez vai varam iekļauties uh, plānotajā grafikā, kā Bočārt kungs to raksturoja. Uh, protams, ka ir labi ir stabili partneri, uh, Eh, jo mēs esam eh, um, piedalījušies arī um, infrastruktūra veidošanā eh, mūs, ar, kopā ar mūsu partneriem. Un labi, ka šāda drošība ir nodrošināta vismaz attieci un stabilitāte attiecībā uz ēsiem cauruļvadiem. E, tie cauruļvadi, kurus potenciāli varētu ietekmēt likumdošanas izmaiņas, var novest pie nebeidzamām atkārtotām sarunām. Uh, Uh, un radīt problēmas uh, ekonomiskā un ģeopolitiskā līmenī. Tādēļ ļoti svarīgi veidot šo harmonizēto juridisko satvaru. Mūsu viedoklis priekšlikums, uh, ja tas tiks paprašināts uz citiem cauruļvadiem, uh, Eh, Vašar kungs jau to skaidroja. Te rodas jautājums, kas mūsuprāt būtu rūpīgi apsverams, rūpīgāk izvērtējot iespējamās sekas. Vēl vairāk būtu saprātīgi uh, aprobežot uh, direktīvas piemērošanu, attiecinot tos tikai uz jaunajiem uh, cauruļvadiem. Un retroaktīva direktīvas piemērošana 16. esošajiem cauruļvadiem riskē pārkāpt galvenos principus uh, kā paredzamība un uh, juridiskā noteiktība. Un lai gan uh, tas nav ideāls uh, risinājums, mēs tomēr varam izveidot sistēmu, uh, kur eh, pierādījumu sloks eh, tiek apvērsts un tikai gadījumos, kad Eiropas komisijai un dalību valstīm rodas bāžas, kuras tās var pierādīt, eh, kā esošais juridiskais režīms apdraud, apgāž drodību un konkurenci un kropļo iekšējā tirgus funkcijas, komisija var piedāvāt pasākumus, lai mazinātu risku un uh, mazinātu Eiropas Savienības bāžas. Un tas, protams, ir juridisko dienestu ziņās. Jebkurā gadījumā vēlos pateikties jūsu komiteju un priekšsēdētājiem par šo iespēju izteikties no uzņēmumu viedokļu. Un es gribu sacīt, ka atlikušās barjeras, kas neļauj atbilstoši funkcionēt tirgumu, joprojām ir ir uh, kopējās uh, eh, mozaīkas iztrūkstošie gabaliņi, un tie attiec uz dažiem reģioniem, dažām šaurajām vietām, kas joprojām pastāv. Tādēļ precīzi mērķēta rīcība, lai varētu stiprināt reģionu noturību un uh, pārvarēt potenciālu apgādes risku, palīdzētu nodrošināt arī kopējo energoapgādes drošību visā Eiropā. Paldies! Jā, paldies! Es eh, noteikti nevēlos jums liekt iespēju izteikties, bet nu, šeit tiešām galvenais ir saruna, jautājumi un atbildes. Tagad dosim vārdu Sauļum Bilim, eh, lietuviešu uzņēmējam un viņš ir arī tātad eh, Amber Grid eh, Lietuvas gāzes piegādes uzņēmuma eh, vadītājs. Viņš ir arī Lietuvas gāzē bijis amatpersona. Un viņa, viņa profesionālā uh, Eh, karjera sākās eh, kā, kā inženierim, un tagad viņš ir eh, uzņēmējs, ietekmīgs, un lūdzu sauļus vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, esiet sveicināti. Vēlos jums sniegt īsu prezentāciju, raisīt sarunu un, un, un savus galvenos argumentus izklāstīt. Tātad, runājot par piegāžu uh, nodrošinājumu un ko mēs šeit spējam vispār darīt. Uh, mēs, uh, lietuvieši, ļoti labi zinām, kā tas ir būt šādai enerģijas salai izolētai no pārējās mm, pasaules un būt atkarībā tikai no viena vienīga pie piegādātāja, viena monopolista. Un e, piegāžu šī drošība, garantētība, e, tā ir e, pozitīvas puses un arī negatīvas puses. Nu, kā izpaužās tie pozitīvi aspekti? Nu, ja tirgus patiesi funkcionē, ja tas ir reāls, patiesi, tad varam runāt par šādu piegāžu garantētību. Mēs, eh, kā struktūra, esam atbildīgi par gāzes tirgus eh, efektīvu funkcionēšanu un kopā ar eh, abu pārējo Baltijas valstu kolēģiem veidojam tādu, tādu gāzes tirgus segmentu, kas būtu viens vienots četrās valstīs un Eh, esam liecinieki tam, kā ar katru mazāko soli tirgus tiešām kļūst funkcionālāks, tirgus dalībnieki kļūst eh, tādi omulīgāki, eh, piegādātāju kļūst vairāk, klienti ir apmierinātāki, patērētāji, un tas ir arī mūsu mērķis. Uh, Lai nodrošinātu tirgus uh, funkcionēšanu, protams, ir nepieciešama infrastruktūra, piegāde, savoti, diversifikācija, dažādošana, bet kādi ir negatīvie uh, aspekti? Tas, ka trūkst caurskatāmības un uh, ir konkurences kropļojumi. Ko es ar to gribu sacīt? Uh, pāris piemēri. Uh, viela pārdomām, materiāls diskusijai, uh, iejaukšanās uh, regulējumā, mēģinājumi to ietekmēt. Eh, Regula, tātad eh, šobrīd ir tāds eh, regulatīvais vakums lielā mērā atsevišķos segmentos. Ja paskatāmies uz Nord Stream 1, piemēram, tur cauruļvats vienkārši iznāk no jūras Vācijas krastā, pilnīgi no nulles, un tagad mēs esam liecinieki tam, uh, ka šīs gāzes vārds opāl, eh, kas ir jau, jau, jau, jau tālāk iet pa sauszemi, tas gan ir Vācijas valdības pārziņā un, un atbildībā. Un, lai eh, kāds būtu komerciālais eh, produkts, vai tam pelnīti pienākas kaut kādas atlaides un izņēmuma status, cik tas ir pamatoti. Uh, un šādā gaismā varam aplūkot arī Nord Stream 2. Atkal un atkal es dzirdu, ka izskan, lūk, apgalvojums, ka, lūk, Nord Stream 2 garantēs e, zemāku gāzes cenu Vācijas tirgu, jo gāze tiks piegādāta pa taisnāko ceļu, pa īsāko ceļu, un visi būs sajūsmā. Mans jautājums ir šāds. Kā tad tā? Lietuva tak ir daudz tuvāk Krievijai gāzes nogāde no Krievijas Lietuvā ir vēl stipri lētāka nekā līdz Vācijai. Bet eh, ar mums Krievija šādā veidā negrib viss sadarboties un mums pakalpot. Uzdosim jautājumu. Kāpēc caurskatāmība un vienlīdzība Eh, visu spēlē, gāzes tirgus spēlētāju starpā dažiem nepatīk. Eh, kolēģi jau, jau daudz ko minējušai sakarā. Eh, nu, tas vienkāršais apsvērums. Ja paraugāmies uz to, kā krītas iekšēji kaut kādi aizsardzības pasākumi, to intensitāte Eiropā, tas izriet no mūsu ieguves sama, samazināšanās, bet pieauga eh, biogāze, eh, sintētiskais kurināmais, eh, gazifikācija. Tas viss aizstāja importētu vai tradicionālā veidā iegūtu gāzi. Vienkārši samazinās tātad sākotnējās izmaksas. Un pāris secinājumi Komisijas priekšlikums gāzes direktīvas uh, pārskatīšanai ir savlaicīgs. Tas garantē to, ka ES tiesība akti patiesi darbojas visā ES teritorijā, un manā ieskatā tas tikai un vienīgi pozitīvi ietekmēs uh, investoru uzvedību, uh, Eiropas Savienība gal galā ir ļoti pievilcīgs eh, un iekārojams tirgus, noieta tirgus. Nav pamata baidīties, ka investori mums uzgriezīs muguru un piegādātāji gāzes ieguvas valstīm, gāzes netrūkst. Viņiem vajag naudu, viņiem vajag tirgu. Ja ir tirgus, tad produkts nekur nepazudīs. Eh, tas, tā teikt, atnāks, atnāks pats. Mm, un, protams, eh, Mm, jauni, jauni eh, enerģijas avoti, ieguves eh, metodas, tas viss ir nepieciešams, tas viss ir labi un, un skaisti un jauki, un esam gatavi to, to noteikti arī atbalstīt. Un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem un komentāriem un iesaistīšos ar jums sarunā. Paldies! Uh, un mūsu trešais viesis, profesors Andrēs Goltaus, starptautisko attiecību profesors kā arī eh, tātad publiskās politikas uh, centra direktors Londonas universitātē. Viņš, viņa pētījuma lauciņš ir tātad ģeopolitika un energoresursi. Savulaik viņš ir bijis arī e, Centrāla Eiropas Universitātē viņš ir bijis e, profesors. Vārds jums, Goltava kungs. Paldies priekšsādātāji, cienījamie komitejas locekļi, tas man ir liels pagūti, pagodinājums e, būt jūsu priekšā, izteikties par šo svarīgo jautājumu, ar prieku dalīšos savos ieskatos tīri no, no, no, no akadēmiskā viedokļa raugoties es eh, ļoti labi izprotu un apzinos komisijas to pamat pieņēmumu, proti, ka integrēts gāzes eh, tirgus ir enerģijas savienības stūrakmens. 2009. gada gāzes direktīva ir eh, šai sakarā, šai ziņā spēlējusi ļoti izšķirošu lomu. Uh, tā ir e, panākusi būtiskus sasniegumus, tā ir ģenerējusi e, konkurenci gāzes tirgu, principā pārveidojusi gāzes tirgu līdz nepazīšanai, dodot e, būtiskus ieguvumus patērētājiem. Cenas ir tagad konverģējušās Eiropā, principā to var apgalvot gāzes uzņēmumi ir piespiest atteikties no, no, no saviem, saviem monopola statusa un tirgus uh, tiešām patiesi funkcionē. Tas viss rada šo energo drošību. Tā kā šī direktīva visādā ziņā ir, ir tikai un vienīgi slavējama, kaut arī visu šai dzīvē ir iespējams uzlabot. Un piedāvātais eh, pārskats, eh, pārskatīšana eh, situāciju vai piedāvātais pārskats viennozīmīgi uzskatāms par uzlabojumu. Par to atļaujoši šaubīties. Pirmām kārtām viendabība, tāds, tāds pēctecīgums, vai šis kritērijs eh, tiek izpildīts. Eh, gāzes direk tirgus direktīvas eh, pārskata jēga un saturs ir rādīt vienlīdzīgu regulatīvo vidi visiem cauruļvadiem, iejošiem un izējošiem Eiropas Savienībā, pakļaut tos vienota, vienotam regulējumam. Un tas te arī rodas problēma Līdz ar šo uz vienu un to pašu cauruļvādu principā attiecas divi regulējumi, un situācija kļūst uh, sarežģīta. Par to vairāk neizteikšos. Un tā kā šāda problēma pastāv, mm, tad uzreiz kļūst aktuāls jautājums par atlaižu kaut kādu izņēmumu statusu piešķiršanu Uh, esošiem cauruļvadiem un iespējams arī vēl tikai būvējumiem cauruļvadiem, projektētiem uz 36. panta pamata. Un tas interesantais šeit ir tas, ka šādā uh, veidā darbojoties, mēs atgriežamies pie, pie, pie vecās labās individuālās pieejas, ka katrs gadījums tiek skatīts individuāli, un, un jūs gal beigās neizkustaties no vietas. Un sliktākajā scenārijā Eh, jūs at, atšķirīgi attiecaties pret, eh, pēc būtības līdzīgām eh, cauruļvadu sistēmām. Un nesanāk vienāds konsekvences regulējums, bet tāds raips, individualizēts, subjektīvs. Un tad vēl tika piesaukta tiesiskā paļāvība šai sistēmā, ka tās tagad sistēmā būs vairāk. Mm uz esošajiem cauruļvadiem jaunā, jaunie grozījumi attieksies tātad retroaktīvi ar atpakaļojošu datumu. Tam ir precedenti, es gāzes regulējumā tas sev ir noticis, bet to ir grūti izdarīt. It īpaši, ja jūs īsti nezināt un nesaprotat, ko tieši jūs prasāt, ko tas nozīmē, ko jūs prasāt no uzņēmējiem, no infrastruktūras operatoriem. Uh, un tas var būt uh, tāds uh, ļoti liels uh, nepatīkams arguments uzņēmējiem, kas, kas drīzāk atmetīs ar roku, nevis īstenos savus projektus. Ja viņi sapratīs, ka no viņiem tiek prasīts pārāk daudz, ka tas nav tā vērts, tad mainīsies, mainīsies investoru interese, mainīsies līgumu būtība, kādi tiek, tiek slēgti Mm, kapacitātes tātad sadalījums, īpašumtiesību struktūra, šī ņemot vērā šos atsai, atsaistīšanas noteikumus. Tā kā vai tiešām tiks panākts reāls uzlabojums, kvalitatīvs uzlabojums? Šī brīža formā regula tiešām ir, ir ļoti vērtīga, tā ir panākusi būtiskus pozitīvus uzlabojumus. Un tad vēl nu, tāds, tāds uh, blakus ejošs um, aspekts. Nav īsti skaidrs, uh, kādu tādu uh, unikālu pienesumu šie grozījumi dos izslavētajai energoresursu piegāžu garantētībai. Tas no, ko tad tas nozīmē pēc būtības? Tas nozīmē, ka patērētājiem ir plašākas izvēles iespējas, uh, Eh, produkts ir lētāks, mm, kvalitatīvāks un, un tam līdzīgi. Un, ja runājam par esošajiem, esošajiem cauruļādiem, kolēģi jau par to izteicās, nu, kā minimums, nu, vēl, vēl papildu kārtiņa ar, ar visādiem sarežģījumiem un klapatām nāk klāt jau esošajiem režīmiem un noteikumiem. Uh, ES eh, e enerģijas režīms ir vienkārši eh, blākšs uzlikts virsū jau esošajam eh, regulējumam, un līdz ar to ir pamats apšaubīt visu, visu, šo, visu šo noteikumu liederīgumu un, un, un, un pamatotību. Mm, tas attieksies kā uz cauruļvadiem pāri vidusjūrai, uz cauruļvadiem no Krievijas, tā, tas, tas neizbēgam novedīs pie strīdiem, domstarpībām, uh, pārs, pārskata procesiem, līguma pārslēgšanas, tiks pieprasītas atkāpes. Jums, jums noteikti nāksies apsvērt starptautisku nolīgumu pārdiskutēšanu un pārslēgšanu. Diez vai jūs to vēlaties, runājot, domājot par, par energo piegāžu šo te nodrošinājumu. Ja runājam par jauniem cauruļvadiem, nu tur ir cits stāsts Eh, ja runājam par jauniem caurļodiem, jūs vēlaties izvēles iespējas, jūs eh, vēlaties, lai uh, piegādes būtu tādā apmērā un tādā formā, uh, kā, kā, kā jums tas ir nepieciešams. Uh, un domājot par nākotnes caurļodu projektiem, uh, nu, tie ir jau ilgāku laiku projektēti. To būve prasa gadus, eh, gadiem ilgi investori miņājas uz vietas līdz eh, izšķiras par, par, par mm, eh, ķeršanos pie darba. Tas nozīmēs atkal ilgas, grūtas starpvaldību sarunas un, un daudz projekti tiks izbeigti. Es nerunāju par caurļodiem tikai no, no ziemeļiem, ziemeļa austrumiem, es runāju arī par, par vidusjūras austrumu reģionu. Arī tur iespējams, eh, ka neizdosies izvairīties no, no līguma pārslēgšanas. Eh, reģiona valstis ir, ir, ir tādas, eh, tādas cimperlīgas, trauslas, ar, ar tām kaut ko viennozīmīgi sarunāt ir grūti. Un tad ir jautājums, nu, kāds tad ir ieguvums no visa šī? Ja runājam par, par, par upstream tātad posmu, par konkurences celšanu, tur arī to atļaujos apšaubīt, jo gala beigās ražotāji valstīs tieši tie, tie vecie monopolisti, kvazi monopolisti visticamāk būs tie, kas būs jūsu partneri. Alžīrijā, Lībijā, Krievija. Pārskats nedos nekādus eh, papildu trumpjus eh, jaunpienācējiem eh, avota valstīs, avota teritorijās. Un tas attiecīgi atsauksies arī uz cenu līmeni. Un, un tie un Eiropas uh, vairuma piegāžu tirgu uh, šie marginālie spēlētāji tie, kas, kas vislielākajā mērā ietekmē cenu līmeni. Un šajā gadījumā tas ir LNG, sašķidrinātā dabas gāze. Un kāds no tā visa labums patērētājiem? Uh, patērētājs vēlas, lai tirgus būtu darboties spējīgs, efektīvs, un, un, un šī, šī energo piegāžu drošība, nu tā ir tāda kā apdrošināšanas polise mums visiem, uh, tā vieš mūsos pārliecību, ka rīt eh, viss joprojām būs labi. Ja mēs eh, kaut ko apņemamies darīt, tad mums ir jāsaprot, vai tas atbilst šim kritērijam. Šobrīd uz šo jautājumu roku liekot uz sirds nevar atbildēt pozitīvi. Un tāpat arī cits aspekts ir eh, piegāžu, pašu piegāžu šīs drošuma uh, Um, stabilitātes uh, gara, ga, garantēšanas regulējums. Šeit ir tāda plaša faktu bāze apkopota, ir, ir, ir, ir, ir uh, izpētīti dažādi potenciālie un, un reālie scenāriji, kādi, kādi ir, ir notikuši, un ir tāds, tāds uh, regulējošs intelektuāls pamats par to visu spriest. Un Nu, kopumā, kā tas viss izskatās, tas izskatās tā sasteigti. Un, nu, vismaz man ir jāšaubās, vai šie grozījumi būtiski uh, uzlabos uh, energo piegāžu uh, šo te uh, drošību. Tūlīt jau arī beigšu. Mm, runāšu atklātu valodu. M manuprāt, uh, ar regulēju, regulējumu uh, ir aplami izmantot kā ģeopolitisku instrumentu. Regulējums eh, neeksistē tādā vakumā. Eh, tas eh, neizbēgami ir politisks instruments. Ar regulējumu tiek radīti nacionālie šie čempioni atsevišķās valstīs. Ar regulējumu mēs varam viennozīmīgi spēlēt patērētā interesēs, kas, kas liek uz, uz, uz, uzplaukt tirgumu, augt konkurencei Un, un, un tā, tas ir arī vadošais princips, piemēram, ASV, uh, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka uh, regulējums nav un nevar būt ģeopolitisks instruments, reaģējot, protams, uz ziloni istabā slaveno Nord Stream 2. Un nav pat jābūt īpaši bagātai iztēlē, lai Eh, apzinātos, ka, nu, principā visiem cauruļvadiem kaut kāda īpaša tāda unikāla labvēlība ir izrādīta, tāda atkāpīta, šāda pielaidīta. Um, tas, tas ir, tā ir norma drīzāk, nevis izņēmums. Bet ir viena, kas pēc būtības nekvalificējas un nepakļaujas nekādiem, nekādiem loģiskiem apsvērumiem, un tas ir Nord Stream 2. Uh, īgā A kritērijas neizpildās. Un, nu, redz, cik viltīgi tas tā sanāk. Un, un akadēmiskajā pasaulē mēs varam tur, tur par, par politiku, par ģeopolitiku spriest, par, par tirzniecīskām attiecībām, enerģiju globālā kontekstā eksportu, importu, eh, bet eh, pievēršoties praktiskajai pasaulē, eh, šeit arī skaidri redzami ir tie trūkumi. Regula, regulējums ES tiesību formā, tā misija ir nodrošināt vienlīdzīgus spēles apstākļus, lai visi varētu godīgi konkurēt. Uh, regulējums nedrīkst būt tāds, ka mums lūk patīk kaut kādu apsvērumu dēļ e, šis cauruļvats, bet tas tur nepatīk, jo gāzes molekulas ir tieši tādas pašas. E, šai ziņā mums vajadzētu būt absolūti objektīviem. Un tajā brīdī, kad jūs sākat patvaļīgi, subjektīvi e, lemt un regulēt kaut ko atsevišķu, individuālu, nevis, nevis rīkojoties principiāli, tad eh, tas ir viennozīmīgs signāls eh, tirgus spēlētājiem, tas eh, liecina par jūsu izsīkstošo objektivitāti un godaprātu kā likumdevējiem. Un pat, ja Nord Stream 2 un Krievijas gāze principā ir, ir, ir, ir politiski tāds neatrisināms jautājums, uh, tad vēl jau vairāk ar, ar, ar regulējumu šo jautājumu principā nav iespējams atrisināt. Paldies! Paldies! Es nevēlējos te nevienu pārtraukt. Jā, joprojām var iekļauties mūsu laika grafikā, bet, dārgie draugi, kā es teicu, mūsu uh, uzklausīšanu mēs uh, koncentrēsim uz diviem aspektiem. Vispirms juridiskie aspekti, kur jābūt pilnībā objektīviem, taisnīgi spēles noteikumi trešām valstīm un Eiropas Savienībai. Un otra daļa ir uh, politiska, un uh, šai daļai jau diezgan daudz laikā esam veltījuši parlamentā ar diezgan skaidru rezultātu. politiski Eiropas Savienībā tika izteikta opozīcija dažiem projektiem, un tas uh, rada zināmu spriedzi politiski šeit parlamentā, tāpēc es mēģināju nodalīt vienu no otra. Un teicu jau pašā sākumā, ka mēs runājam par juridiskiem aspektiem šobrīd. Un mūs interesē šo starpsavienojumu uh, taisnīga situācija, pēc iespējas taisnīgāka situācija. Un tagad došu vārdu pēdējiem ekspertam, profesoram Alanam Rēlējam, mm, kas uh, darbojas uh, Eiropas Savienībā Statecrafts institūtā uh, Londonā un skata enerģētikas stratēģiju un energo piegāžu drošību. Uh, ir uh, pieredzējis darbinieks ar garu stažu, ir strādājis arī Vašingtonā, ASV. Nu, uh, ir uh, izstudējis arī jurisprudents Londonā, tā kā viņš ir plaša profila speciālists. Tad daži kolēģi E, kļuvuši nervozi jau, jau publikā, un, un tāpēc es šim kolēģim došu vārdu kā pirmajam, nu, pēc tam, kad būs iespēja e, deputātiem izteikties. Bet tagad Relija kungs. E, nu, Andrēs, mans draugs, pastāstīja par Nord Stream projektu, viņš šīs lietas uzrauga. Es, um, Mm, uzraugu kādu pilnīgi pre... Andrējas, neesmu tur neko uzraudzījis pie Nord Stream 2, bet mm, tomēr uh, Kings eh, koledžu uh, nofinansēja mm, visi Nord Stream 2 dibinātāji, principā, kā tas tā var būt. Bet tas tā blakus minot. Bet labi. Var jau palasīt par to, kurš to visu ir finansējis. Tā kā sāksim no sākuma. To, to viss ir, viss ir atrodams. Da nu, varbūt tā jautājuma atbildes sesijā varētu izvērst šo tēmu, bet par ko mēs runājam? Pirmkārt, juridiskā noteiktība. attiecībā uz to, kas uh, skar cauruļvadus. Un otrais aspekts ir nediskriminēšana. Un viss ir atkarīgs no tā, kam, kā mēs to skatām un uh, kā piemērojam pie, grozēto gāzes direktīvu. Un mm, ir situācijas, kur jāskata konteksts. Konteksts šeit ir ļoti svarīgs. Pirmiet mēs runājām par grozējumiem uh, gāzes direktīvā, bet sākumā jau vajadzētu runāt par ēst likumdošanas piemērošanu un statusu quo. Mums jā, jā, jau ir cauruļvadi Jamalas, eh, cauruļvads eh, South Stream, cauruļvads, kur eh, šo trešo valstu likumdošana un Eiropas Savienības likumdošana tika un tiek piemērota. Un uh, fundamentāli svarīgi uh, ir tas, ka trešā enerģētikas pakotne un ES likumdošanā tika piemērota attiecībā uz šiem cēruļvadiem. Tātad, ja runājam par to, ka nav juridiskās noteiktības par retroaktivitāti un tā tālāk, ļoti grūti to atbalstīt, jo cēruļvadi, kas pastāv šobrīd, uh, kas arī transportē gāzi, kas ir praktiski importējoši cēruļvadi, ES likumdošanu piemēro šiem caurulādiem. Tātad, kas ir problemātiski? Mums nepieciešams precizējums. Un šeit var izsnākt garas diskusijas, bet um, nevar atbalstīt uh, to, ka tas ir tik problemātiski. Uh, Tad eh, šeit no palātas izskanēja jautājumi par situāciju pēdējo gadu laikā. No komisijas izskanēja atbildes. Attiecībā uz eh, atkāpēm eh, likumdošanai, ko piemēro Nord Stream 1. Un tātad tā atbild bija pēc būtības, ka Eiropas Savienības likumdošana šiem caurļvadiem tiek piemērota agrākiem cauruļvadiem tas tā nebija piemērota, bet ja paskatīsimies uz šiem cauruļvadiem, ir pirmā, otrā, trešā enerģētikas pakotne. Nu, lielākoties mēs tur varam runāt par pirmo vai otro enerģētikas pakotni, kur prasības labklājības uzlabošana, tieši enerģētikas sektora laba funkcionēšana, viss ES iekšienē. Un tagad paliek jautājums, kur uh, kurā Eiropas Savienības likumdošana bija jāpiemēro, bet tā netika piemērota. Tagad par jauniem cauruļvadiem. Jautājums šeit ir šāds. Importu cauruļvadiem. Turklāt noteikumi, kas jāpiemēro, jau pastāv te nav uh, kādas uh, pastāv. Tātad komisija precizē noteikumus, uh, tība uzlabojas Un kas šeit ir nozīmīgi? Grozējums nav pieņemts. Tā tad uh, tika uzlabota tiesiskā noteiktība Nord Stream 1. Uh, jo šobrīd iski. Vai ir politiskas grūtības? Nē. Nord Stream 2 operēšana 2009. gada Un šīs problēmas ir jāizskata, un tas ietekmē arī vienoto no tirgu. Un viena no pamatproblēmām ir šāda. Ja paņemam uh, visu gāzi no Nord Stream 1 un uh, izmantojam Nord Stream 2 šīs gāzes transports 2006. gadā jau identificē 40 uh, uh, politiski motivētāju un um, tās, protams, negatīvi ietekmē gazas uh, piegāžu drošību. To, ka vairs nepiegādās, nu tad uh, es nezinu, vai to uzskatīt par politisko tehnisko problēmu. Principā, jā, uh, ja būs šī rietma austrumu savienojums, tad uh, Eiropas tirgus tiks sadalīts. Gāze plūdīs uz austrumiem un uh, centra un austruma Eiropa tiks nodalīta, nošķirta no alternatīviem piegāžu avotiem. Tās atkal apdraud piegāžu, kas jāņem vērā. Nu, ko es gribu teikt ar to visu? Opalu lieta to labi uh, ilustrē. Un Nord Stream 1. Ja nepiemēro ES likumdošanu importu cauruļvādiem, kādas tam ir sakas? Sakas ir šādas. Uh, pašmāju teritorijā, jo Gazprom ir vienīgais eh, piegādātājs pēc būtības. Nu, ko mēs te sakām, Krievijas ekstra teritorialitāte darbojas vienotajā tirgū. Krievijas monopols izplatās uh, praktiski līdz uh, Eiropas Savienības uh, iekšējiem tirgum. Un, tas, protams, nevar negatīvi neietekmēt to, kas notiek šajā vienotajā tirgu. Un te es arī apstāšos. Paldies! Well, you are, you are as a double person during your... Nu, jūs uzstājaties, tā teikt, bet um, galu galā mēs šeit nerunājam tikai par juridisku uh, risinājumu, jo galu galā tas viss ir saistīts arī ar uh, politiskām un ģeopolitiskām lietām, un uh, mums ir jāved sarunas arī ar padomu un komisiju par visiem šiem. Vajadzētu nolikt noteikti izņēmums atsevišķiem uh, cauruļvadiem. Uh, Un e, bija runa arī par e, konsultācijām un e, to, ka piekrišana ir panākta par 38%. Un treškārt jautājumu, tam jānotiek regulas apspriešana. Un profesor Reilī, jūs Eh, runājāt par Nord Stream 1, uz kuru jau eh, attiecas eh, regula, un tad jūs sacījāt, un, piemēram, ASV sankcionu sarakstā pret Krieviju ir minēts, ka tas ir pret Nord Stream 2 tādēļ, ka pati ASV vēlas piegādāt labi funkcionējošu iešējo tirgu, var sabojāt. Un beig beigās Eiropa no tā viss neko neiegūs. Bez mikrofona. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Uzklausīšanā. Es gribētu teikt, esmu diezgan kritiski noskaņots pret šeit dzirdēto uz visiem cauruļvadiem. Tā kā ir tikai loģiski paredzēt vienotu regulējumu tā ir juridiska savienība un, protams, arī vērtību savienība. Mūsu kolēģu Vēber kungs un citi, kas uzstājās Bundestagā un ļoti skaidri norādīja arī Vorkungs, starp citu, ka šis Uh, pilnīgi duras acīs, kā tāds uh, izņēmums Un, eh, galīgi neatbilst tam, ko visai pompozi deklarē dāvot jau ar Ļeņinu. Un, un Uh, Krievija ir apsūdzējusi kapitālu. Tā ir arī dzenēnu referents, un tas ir kolēģis Petersens. Paldies, runāšu dāni. Kārtīgi jūtīgs jautājums manā uh, dzimtenē. Un es ne negribu iedzināties uh, detaļās par to, ko tas nozīmē Dānijai, taču, uh, ja mēs runājam par iekšējo tirgu un vienotiem vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visiem, es tiešām vēlos redzēt, ka tiesiskums tiek ievērots Un šai sakarā es varu uh, sacīt, ka tas, kas, ar ko mēs šobrīd sastopamies, ir problēma, kas uh, pavēr veselu tēmu uh, loku, kas izrāda, pasvītro to, ka dažas dalība valsts var atļauties sev noteikti dažādus izņēmumus un atkāpes no kopējās likumdošanas un principiem. Uh, Un uh, faktiski, ja mēs pieļaujam šādu situāciju, mēs apdraudam šos vienotos spēles noteikumus. Un tāpēc mēs no savas puses un uh, savas frakcijas esam iesūtījuši uh, grozījumus par to, ka attiecībā uz šādiem izņēm, izņēmumiem, kas mūsuprāt ir neilikumīgi, komisijai būtu jāiejauc un jāizvērtē, vai tas ir godīgi, ka uh, viena dalība valsts nosaka izņēmuma noteikumu sev par labu. Un tādā gadījumā mēs vispār varam aprakt gan vienoto tirgu, gan vienlīdzīgos spēles noteikumus ja eh, dalība valsts izmanto, var izmantot šādu iespēju noteikt sev izņēmumus. Tāpēc par šādu situāciju būtu nepieciešams eh, komisijas izvērtējums. Eh, lai nākotnē mēs izvairītos no šādām situācijām gāzes apgādes tirgu. Tālāk nākošais kolēģis, kolēģis Turmes. Uh, Paldies, man ir jautājums Bokšort eh, eh, kungam. Jūs eh, sacījāt, ka šī te regula varētu tiktu, no, nu, ja tā tiktu piemērota retroaktīvi visiem gāzesvadiem, tad varētu novest pie eh, juridiskas nenoteiktības, minējāt eh, Itāliju, Spāniju un tā tālāk, kā piemēru, nu, kā noteikumi darbotos eh, priekš daļas vai lielākās daļas visiem lietotiem operatoriem, bet dažiem puišiem, kas ir ļoti lieli veiksminieki, Tie var piegādāt ko, kad, kur grib un par kādu cenu vēlas. Tad, kad mēs runājam par energoapgādes drošību, ir uh, lieta, uh, no kā ir atkarīga mūsu dzīvība, burtiski, es nemaz te nepārsvīru nepasvītroja, nepa, nepārspīlē. Ir bijuši pētījumi, ka pēc sešām stundām liela augstuma mirstība paaugstinās eh, vecgadagājumu cilvēku. Vieglums un tā bezrūpība, ar ko dažs labs šajā diskusijā iesaistās, ir patiešām kaitinoša un eh, atrauta no realitātes balstīts uz tirgus mehānismiem, nevis uz eh, politiskām eh, vēlmēm vai spēlītēm. Jā, tas mēs varam rast ekonomiskus risinājumus, un tie ir vajadzīgi, un tādēļ es atbalstu šo iniciatīvu un Eiropas komisijas uh, iniciatīvu, jo šī ir kavēšanās. Nu, to es gribētu lūgt Eiropas komisijai, un es vēlreiz atvainojos par to, ka nokavēju. Tā. Sirsnīgi pateikties ekspertiem Un ļoti labi, ka viņiem tik dažādi viedokļi, vērtējumi un pieejas. Tas pierāda, ka juridiskos aspektus uh, nevar nodalīt no politiskiem. Es nerunāju par gāzes direktīvas pārskatīšanu kā tādu. Drīzāk runa ir par ģeopolitisko ietekmi, par kuru visi esam atbildīgi, ignorējot uh, atsevišķus aspektus. Un, Un ja mēs tagad runājam tikai par Nord Stream 2, tas ir aplami. Jo eh, mēs tā kā mēģinām situāciju uzlabot, bet pieļaujam daudz izņēmumu tāpat laikā, un tas eh, pasliktina ne tikai energoapgādes drošību, bet arī investīciju drošību. Un mēs vēlamies gan juridisko noteiktību, gan energoapgādes drošību, gan investīciju drošību. Ieguve ir eh, gan kritusies. Uh, tam ir savi iemesli, mm, bet eh, jo labāk šai ziņā ir eh, tirgus, eh, tiek sadardzinātas šīs cenas, jo, jo, un viņi grib zināt, kāpēc tad mēs kavējam, vai šajā brīdī Krievija pro, praktiski karo pret eh, citu valsti, kura noslēgusi tirsniecības nolīgumus, asociēšanās nolīgumu ar Eiropas Savienību, vai šajā brīdī var diskutēt eh, par enerģētikas atkarības palielināšanu no šī. Man interesē arī Eiropas enerģētikas tirgu regulēšana un šajā gadījumā gāzes tirgus regulēšana. Un pēc eh, šiem prezentācijām manī interesē, ko saka Rēlīs kungs proti, ka izmainoties grozījumu viens projektam. Es vēlētos vairāk paskaidrojumu šai ziņā, un uh, tad, uh, ko par to domā Borhardt kungs un arī uh, Embergās um, šī uzņēmuma pārstāvis, tātad kā Austrum Eiropas pārstāvis, kā viņš to skata. Rēlē kungs teica, sniegta sūdzības tiesā, un tur tiks meklēta atbildi, tā kā diezgan uh, interesanta situācija. Runājot par grozījumiem, mana grupa uzskata, ka ar atkāpēm vajadzētu apieties daudz ierobežotākā veidā. Un šeit es uh, uzklausītu komisiju un Railē kungu vēlreiz. Kāpēc uh, šīs atkāpes joprojām ir nepieciešamas, īpaši gazas uh, cauruļvadiem? vadiem? kas uh, saista Eiropas valstis un kaimiņu valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis. Jā, paldies. Nu, dāmas un kungi, jautājumi ir izskanējuši. Ir pienācis laiks atbildēm. Daži jautājumi bija tā kā vairāk adresēti tieši komisijai, varbūt tad sāksim ar jums. Uh, un lūdzu iz, izteikties salīdzinoši īsi, jo mūsu laika krājumi nav neierobežoti. Mums ir kādas, kādas minūtes 20 apmēram mūsu rīcībā. Jā, paldies. Es eh, neatbildēšu uz katru jautājumu individuāli, es, es drīzāk pa, pa, pa tēmām. Mm, Kapelas eh, kundze, eh, Langens, Turme un Harmsa kundze izteicās par tiesisko paļāvību Nu, tik tiešām mūsu mērķis ir mazināt tiesisku neziņu, neskaidrību. Uh, pirmo reizi mēs uh, liekam, uh, izveidojam tādu vienotu, pāredzamu tiesisku regulējumu visiem infrastruktūras projektiem. Eh, šī neskaidrība ceļas no tā, ka mums ir, eh, ka mums atšķiras ierast, ieradumi, kaut kāda ierastā praksa, kaut kādas nerakstītas vienošanās, dažviet ir populāras, citur atkal citi kaut kādi paņēmieni ir populāri, un varu jums eh, skaidri un gaiši apliecināt, ka ehm, visiem projektiem, visām, visām infrastruktūras objektiem šīs normas būs saistošas. Uh, Goltava kungs jau norādīja, ka šīs normas attieksies arī uz jauniem un projektētiem projektiem. Viņš sūdzējās, ka, ka šeit ir, ir, ir, ir papildu neskaidrības slānis, ka tas ir apgrūtinājums, bet mm, citādāk nevar. To tas arī nozīmē Eh, nedrīkst kaut ko norakstīt tikai tāpēc, ka kādam šķiet, ka tas ir apgrūtinoši vai sarežģīti. Nē, noteikumiem ir jābūt, ir jābūt skaidrībai eh, Eiropas tirgu, nedrīkst būt patvaļa. Un Harmsas kundze, mm, jūs interesējāties par Nord Stream 1, kā šeit vairoties uz ko paļāvību. Mm, Nord Stream 1 jau eksistē un uz to noteikti attiektos šīs izņēmuma tiesības, un tagad Vācijai atbildīgajai aģentūrai ir pienākums raudzīties, kāds, kāds tad konkrēti tur izņēmuma status ir, ir jāpiešķir, kāds tas būtu pamatots, un šai sakarā tie ir vispārīgi tā nav kaut kāda tāda universāla tiesība, kas pienākas visiem. Eh, Būtātis mutandis mēs to attiecinām arī, arī uz šiem izņēmumiem, tos pašus nosacījumus uh, esošiem tā pro, projektētiem objektiem. Un Lagena kungs, es nepieņemu apgalvojums, ka tikai tāpēc, ka lūk eksistē izņēmums vai kādi īpaši noteikumi, ka eh, tas ir eh, tīri individuāli Nord Stream 2 taisīts, mm, taisīts eh, risinājums. Nu, tad, tad šeit tā, šādā veidā tiks regulēti arī visi citi projektētie cauruļvādi no Dienvidu Austruma Eiropas, no, no, no kaimiņu reģioniem. Un tas saistās ar ietekmes izvērtējumu arī. Mēs kā komisija to jau esam apgalvojuši un tā uzskatām joprojām. Ir tiesisks eh, konteksts, regulējums, kuru mēs tagad precizējam, paskaidrojam. Mm, būtībā šeit nevar runāt par tādu vērā ņemamu papildu apgrūtinājumu vai, vai, vai sarežģījumu slāni. Eh, mūsu arguments ir šāds. Tas paraugieties uz, uz, uz situāciju mm, pēc būtības, nerunājiet riņķī apkārt Uh, palūkosimies uz šo vienu vienīgo piegādātāju no austrumiem - Gazprom. Um, simti miljardi kubikmetru nāk no šī viena piegādātāja pa cauruļvadiem, kas tam piedar, ko tas pārvalda. Um, viņi paši šo gāzi iesūknē, pārsūknē, nosūta. Lūk, ar šo stratēģiju viņi gadu desmitgažu garumā ir eh, nonākuši dominējošā pozīcijā eh, daudzu valstu tirgos. Dažu valstu tirgos viņu dominants ir simtprocentīga. Un mm, Dienvidaustrum valstīs uh, ir re, bijuši klāji uh, centieni šo, uh, šo, šo kapitālu izmantot uh, politiski, iekšpolitiskos uh, uh, gājienos. Uh, Un, un, un, un, un, un jūs varat teikt, jā, jūs pieļaujat izņēmumus, bet ar skaidriem nosacījumiem, objektīvi, pamatoti, saskaņā ar iekšējā tirgus noteikumiem, neapdraudot piegāžu šo drošību. Tas viss kopā, un, un tūlīt arī noslēgšu, Langēna kungs uh, uh, interesējās par šo konsultēšanos, apspriešanos 34. 22, 22 kritiski un, un 12 eh, pozitīvi. Jā, daudzi no tiem ir, ir, ir po, no polijas, bet ja paraugieties eh, šo kritisko komentāru sarakstiņā, nu tad es varu jūs argumentu apgriezt kājām gaisā un, un norādīt, ka, ka šeit nepārprotami ir, ir uzdoti jautājumi par mm, projektu ekonomisko pamatotību. Eh, mūs šis iznākums absolūti nemazākajā mērā nepārsteidz. Mēs, principā, kaut ko tādu arī gaidījām. Paldies! Paldies, direktor! Uh, nu, ir, ir kolēģi, kas labprāt uzsāktu otro jautājumu raundu. Langēna kungs, jūsu rīcībā 30 sekundes. Par atkāpēm. Borhardt kungs teica, uh, esošie uh, cauruļvadi. vadi Indiju, Metkās, Alžīrija, Spānija, tad Nord Stream 1. Kas notiek ar šiem pieciem cauruļvadiem? Šodien saskaņā ar pakāsošiem noteikumiem, direktīvas noteikums uz tiem nepiemēro un uh, juridiskie dienesti atzinuši, ka ar to ir problēmas. Kādas tad ir sakas tam? Tātad, uh, ja kāds gūs um, labumu no šīs atkāpes. That, uh... uh nevaru mm, to gluži apgalvot. Gribēju sacīt tikai to, ka atkāpes, protams, ir ar saviem īpašiem nosacījumiem. Ja runājam par esošiem cauruļādiem, tiem, kurus jūs nosaucāt, nu, protams, uh, šī atpakaļējošā iedarbība rada sarežģījumus. Ne tikai tādā plāksnē, kā to profesors jau, jau notiekošu gāzes plūsmu, notiekošas gāzes piegādes. Uh, mēs norādām, ka uh, šīm atkāpēm ir jābūt laikā ierobežotām, galīgām, ka tās nevar būt bezgalīgas vai mūžīgas, un tām ir jāizpilda noteikti kriteriji. Un Pedersena kungs, jūs vēlētos, lai ir pienākums um, vērtēt to, ko dalībvalstis ir reāli paveikušas ar, ar, ar, ar tās piešķirto uh, atkāpi. Pistēlī kungs. Jā, pavisam īsi man ir paties prieks, ka komisija ir uh, apzinājusies, sapratusi, ka būtiski atšķiras tas, ko ir iespējams uh, valstu valdībām, uh, ugļu, ug, ugļūdeņražu kompānijām, bija gluži citāds nekā tas ir šodien. Uh, naftas gāzes ražo konkurenci uz, uz tādu saulaicīgumu, godaprātu. Uh, ja kāda valsts uh, uzstāja, ka atkāpe ir pamatota, uh, tirgus situācijā atbilstoši līguma apmēriem, līguma mm, summām, apjomiem, kaut kādiem vēsturiskiem prepā viens ar otru sarunāties vai reaģēt viens uz otru sacīto. Jā, paldies pavisam īsi, kumu principā cenšamies aizlāpīt tos, tos, tos pelēkos tukšumus regulējumā ES gāzes tirgū. tirgus, eh, tirgus pamatā ir uzticēšanās. Eh, dar, ir iespējami godīgi darījumi, ka, ka produkts ir, ir kvalitatīvs, ka, ka labi notiek principā pirkšana un pārdošana. Eiropā gāza kā tāda nevienam nav vajadzīga. Ir vajadzīgs siltums, gaisma, uh, noteikti eh, ķi, tātad sintētiski produkti, lai vienalga, kā tā gāze tur tiek piegādāta, tas ir pilnīgi vienalga. Galvenais ir tas, tas, tas cilvēciskā izpratnē uh, ieguvums. Gāze ir ļoti tādā intensīvā konkurencē ar, ar, ar, ar citām pamatizēvielām pretošanās eh, komisijas piedāvātajiem direktīvas grozījumiem kaitē gāzes industrijai Eiropā. Un es te tā prātoju, vai tie, tās kompānijas, kas eh, iebilst šim priekšlikumam, kādi ir to patiesie motīvi? Viņi principā žmiedz paši savas biznesa izredzes Eiropas tirgū. To es nesaprotu. Direktīva saliek visu pa plauktiņiem, kādi ir investīciju spēles noteikumi Esmu uzņēmējs. Šobrīd darbojos biznesā. Vai es drīzāk izšķiršos par investēšanu tādā uh, juridiskās mežonīgos rietumos vai skaidri pāredzamā saprotamā vidē? Mēs esam šai augsta riska uh, bezlikumības uh, situācijā. Uh, Ja jūs uzskatāt, ka, uh, lai par to visu samaksā Eiropas patērētājs, es jums nepiekritīšu. Tiesiskā paļāvība, skaidrība, uh, spēles noteikumu garantētība visiem uh, taisnīgā un godīgā veidā ir nepieciešama, un mums ir jāvēršas pret uh, monopolistiem. Paldies! Nu, liels paldies! Un Lūdzu, kolēģi. Šas pret eh, monopolistiem. Paldies! Nu, liels paldies! Un lūdzu, kolēģi, precizējums. Sākuma posmā cauruļvadi eh, tādos juridiskajos džungļos neatrodas. Eh, to unklos pirmkārt regulē. Un um, ir tātad atbildīga juridiskā instance. Un arī par vides uh, ietekmes novērtējumiem tur ir atbildīgas personas un tā tālāk. Tātad um, diskusijām jānošķir to, kā pārvalda un izmanto cauruļvadus un kā ierosinātie grozējumi varētu ietekmēt šo esošo noteikumu kopumu. Tas ir ļoti būtiski, jo mēs šeit esam diezgan sarežģītā juridiskā situācijā. Es nesaku, ka uh, ar gāzes direktīvas pārskatīšanu ir problēma. Es tā neteicu. Es teicu, ka potenciāli es saskatu uh, iespējas. Uh, radīt ļoti sarežģītu tiesisku situāciju ar šo pārskatīšanu. Un otra lieta - atgādināsim sev par statusu quo, ja mēs runājam par enerģētikas drošību. Nu, kā definēt enerģētikas drošību? Nu, tā ir eh, energoapgādes drošība, stabilas cenas, patērētāju uh, eh, labklājība. Tā to var definēt. Ja aplūkosim gāzes tirgus attīstību Eiropas Savienībā pēdējo desmit gadu laikā, tas, ko redzam, divas lietas. Pirmkārt, konkurence pieaug, cenas krītas. Tā ir. Un trešā lieta, ko mēs vēl redzam, un par to teica komisija, stāstot par stresa testiem, gatavojoties uh, regulas pārskatīšana, tas ir regulējuma pārskatīšanai, mēs eh, redzam, ka sistēmas izturība ir uzlabojusies. Kāpēc? Jo komisija ļoti labi pastrādājusi, saliekot hard, hardware un software. Hardware ir starpsavienojumi un software šajā ziņā ir iekšē tirgus eh, regulējums un trešā enerģētikas pakotne. Un tādā tā mēs definējam energo apgādes drošību. Tā es to skatu. Un nākamā lieta, varbūt tas saistīts ar to, ko teicu agrāk, runājot par uh, uh piekļuvas punktiem, tā nepieciešams, uh, to nepieciešams pēc iespējas vairāk pat, ja tiek zaudēta nauda. Jo opcijas uh, ir sabiedriskais labums, jo vairāk jums ir bojas visā kopumā. Un tāpēc es uzskatu, ka katrs uh, papildu piekļuves punkts uh, ir uh, diskusijas vērts, jo rezultātā tas var uzlabot sistēmas izturīgumu un um, uzlabot energo apgādes. Ko dara Eiropa? Eiropa Mm, ir mm, spākojusies ar eh, tādiem milžiem šajā tirgu, mm, var Google pieminēt, Microsoft, un arī Gazprom ir šajā sarakstā, arī teica. Un te ir attiecīgi instrumenta kaste komisijai. Sankciju kaste, ja kāds ļaunprātīgi izmanto tirgus situāciju. Uh, un tas ir leģitīmi, šīs sankcijas pamatotas, un es, godīgi sakot, uzticētos šai uh, instrumentu kastei. Direktors Borhats no komisijas gribētu atbildēt. Uh, e, valstīm ir tiesības uh, definēt uh, situāciju cauruļvadiem, kas ir teritoriālajos ūdeņos un ekstumo mm, cauruļvadu palīdzību. Tātad eh, vistrūcīgākās valstīs Eiropas Savienība maksās visdārgāk. Tā tas notiek. Tās tā ir. Mēs to esam panākuši daudzveidojot, dažādojot eh, maršrutus, resursus un piegādātājus. Eh, ieraudzīt visus mēs esam atvērti šo brīdi. Un tagad eh, doktors Railais, lūdzu. Jā, Borkarda kungs, es eh, piekristu jums. Mm, problēma ir, eh, ja jūs sakāt izturīgums, ko izveidoja komisija un regulātori un mm, enerģetikas operatori mm, kopīgiem spēkiem, Nostrim 2 ir bīstams, jo šis projekts grauj izturīgumu, jo projektam, šim projektam nav izturīguma. Te jāpiemina prettrastu likumdošana un jāpaskatās uz to, cik nopietnas uh, ir Gazprom uzņēmums. Gazprom, um, Gazproma ir it, izskatās ļoti atvērt elastīga kompānijā, bet tikai ilgtermiņa līgumiem. Ja paņemsim Baltijas valstis, visi līgumi ir īstermiņa līgumi. Un ja papētīsiet uzmanīgāk nosacījumus, ko Gazprom piedāvā, ļoti maz kas izmainīsies. Un tāpēc komisija no nu, viņam pieprasa.